Nenovedīs par lēmēju rezultātu, mēs paužam savu solidaritāti. Dāmas un kungi, tagad paziņojumi. Juridiskā komiteja 10. februāra sanāksmē Rīna Ranja Karī mandātu ir pārbaudījusi sakarā ar 3.4. Um, pāntu reglamentā un ar 5. februāra 2014. gada šo mandātu paziņoja par derīgu. Es iesaku šo mandātu paziņot par derīgu vai ir iebildumi. Neviens neiebilst, tad šī mandāta spēkā esamība ir apstiprināta. Attiecīgās komitejas ir eh, ieviesušas eh, grozījumus